sekot oficiālajai procedūrai. Eh, tālāk 69. pants eh, arī šādā sakarā nav celt iebildumu priekšsēdētāju eh, konferencē un ir pieņemts arī lēmums par delģētiem aktiem. Tad, ja nav iebildumi arī šajā sakarā, tad 24 stundu laikā vai nu kāda politiskā grupa vai arī deputāta grupa saskaņā ar noteikto skaitso slieksni, tad cels iebildums, tad, ja tas nenotiks, tad rekomendācija tiks apstiprināta. Pretējā gadījumā vajadzēs balsot par rekomendāciju. Un šo rekomendāciju arī varat lasīt plenā sēdes tīmekļa vietnē.